Priekšsēdētājs nāk. Dzień dobry. Labrīt visiem! Eh, labrīt eh, arī komisāru kungam un barņie kungam, komisijas vicepriekšsēdētājiem. Atklājam šī rīta sēdi. Pirmais punkts darba kārtībā ir komisijas paziņojums par vienotā digitālā tirgus izveidas pabeigšanu.